Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. Labrīt visiem, sākam šārīt sanāks. Eh, Plenārsēd vispirms man būs neliels paziņojums. Es esmu saņēmis no sociālistu un demokrātu grupas Eiropas parlamentā aicinājumu um, ies, iesniegt attiecīgos cilvēkus uh, komiteju sanāksmēs un komiteju sastāvā, un šis saraksts ir pievienots, un ja jums nebūs nekādu iebildumu, tad mēs pieņemsim, ka šīs kandidatūras tiek pieņemtas. Šobrīd sāksim izskatīt Ekofin padomas 7. septembra īpašās sanāksmes secinājumus. Un vispirms eh, padomas vārdā es dodu vārdu Beļģijas finanšu ministram Reinders kungam, priekšsēdētājiem. Paldies! Eh, vēlējos vien informēt, ka ECOFIN padoma, kas notika Briselē, ļāva mums pavirzīties uz priekšu divos svarīgos jautājumos, pieņemot vienlaikus eh, šo te eh, plānu, kas paredz ieviest jaunu budžetu uzraudzības procedūru, un no otras puses palīdzēja mums pieņemt vienošanos, kas, par kur mēs vienojāmies trilogu ietvaros par uzraudz, finanšu uzraudzības dokumentu kopumu. Mēs tāpat arī uzsākām divas diskusijas, divas debats, kuras šā mēneša laikā tiks turpinātas ECOFIN sanāksmē, un mēs ceram, ka mums izdosies pavirzīties uz priekšu šajā jautājumā par banku ieguldījumu, par banku ieguldījumu un otrs par aplikšanu ar nodokļiem kas ir paredzēta attiecībā uz finanšu darījumiem. Tas ir tikai pirmais posms, un tas mums ļaus jau sākot no nākamā gada 1. janvāra uzsākt jaunu budžeta procedūru ar dalībvalstīm, aicinot dalībvalsts jau no uh, aprīļa iesniegt uh, parametrus, kas norāda uz budžeta vadlīnijām, īpaši neiedziļinoties diskusijās. Pirms mēs turpinām šo procedūru, mēs ceram, ka mums izdosies papildināt uh, to ar jauniem noteikumiem, jo īpaši, kas attiecas uz sankcijām. Uh, Prezidentūra katrā ziņā uzstās uz to, ka ir nepieciešama šāda pieeja, kas paredz sankcijas pēc komisijas iniciatīvas un paredzot īpašu lomu komisāram, kas ir atbildīgs par ekonomikas un monetārajiem jautājumiem. Tik tā par uzraudzības e, jautājumu, un es vēlētos pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas piedalījās konsensus meklēšanā, strādājot pie dažādiem dokumentu projektiem. Pateicos arī Barņē kungam un viņa komandai, tāpat arī iepriekšējām prezidentūrām, Zviedrijas prezidentūrai un Spānijas prezidentūrai, šobrīd mūsu rīcībā ir dokuments, kas ļaus mums jau sākot no 1. janvāra ieviest jaunu struktūru uzraudzības un pāraudzības struktūru un arī Eiropas sistēmiskā riska uzraudzības komiteju. Es domāju, ka tas mums ļaus strādāt turpmāk ar labiem priekšnoteikumiem, ar labu eh, jaunu eh, uzbūvu, jaunu sistēmu, un es vēlētos vien piebilst, ka tas vēl nav eh, viss. Mēs šobrīd tikai sākam veidot jaunu Eiropas līmeņu uzraudzības sistēmu, un noteikti mums priekšā vēl ir ilgas debats, kas mums ļaus pieņemt vēl virkni citu dokumentu, uh, kuras Barņiekungam būs iespēja iesniegt kā priekšlikums turpmāko mēnešu laikā. Mēs noteikti izstrādāsim striktu darba grafiku šajā jautājumā. Tik tālu par šiem diviem jautājumiem, par kuriem tika pieņemti formāli lēmumi ECOFIN. Es jau teicu, ka diskusijas noritēja arī par vēl diviem jautājumiem par banku ieguldījumiem un par, uh, aplikš, par uh, finanšu darījumu aplikšanu ar eh, nodokļiem. Pirmajā jautājumā mums izdevās izstrādāt zināmas eh, vadlīnijas orientācijas, kas ļaus eh, komisijai nākt klajā ar detalizētākiem priekšlikumiem, un es esmu pārliecināts, ka ar tādu pašu vēlmi kā finanšu uzraudzības jomā mums izdosies turpāko mēnešu laikā pavirzīties uz priekšu un izstrādāt mehānismus, kas mums ļaus veikt reālu koordināciju Eiropā ir jau bankas, kas ir, eh, ir jau valstis, kas ir paredzējušas īpašas noteikumus, bet, kā jau es teicu, vēl ir daži jautājumi, par kuriem ir jāvienojas, par to mēs noteikti runāsim eh, padoms, ekofin padomē, kas ir paredzēts šā mēneša beigās, kas attiecas uz finanšu darījumu aplikšanu ar nodokļiem. Tad jāsaka, šajā jomā mēs esam daudz tālāk no vienprātības un konsensus, jo šobrīd uzsākam diskusijas pēc būtības. Uh, mums ir jāsaprot, kādas ir mūsu iespējas ieviest šādu te nodokli un to darīt Eiropas Savienībā un par to diskutēt ar citiem partneriem. Pie tā mēs noteikti vēl atgriezīsimies mēneša beigās, tāpat gatavojoties G20 sanāksmē, būtu ļoti svarīgi, lai mēs varētu par to diskutēt ar partneriem ne tikai otru pusi Atlantijas okeānam, bet arī ar uh, Uh, attīsti, jaunatīstības valstīm, jo es domāju, ka uh, šajā jautājumā mums vēl ļoti daudz būs jāstrādā, lai pārliecinātu mūsu partners un izdarītu, lē, izdarītu izvēli uh, brīdī, kad mums būs jāsaprot, ko mēs vēlamies, kur mēs tālāk vēlamies ieguldīt šos līdzekļus, kas ir iegūti no šī nodokļa. Daži vēlas, lai šie līdzekļi tiktu iztērēti e, cīņai pret klimata pārmaiņām, daži tam, lai finansētu attīstību, citiem vēl ir citas idejas. Tas arī pagaidām priekšsēdētājs kundz būtu viss par šo ekofinu padomu un tās rezultātiem. Paldies, ministra kungs, un tagad vārds komisijas vārdā Barņīkungam. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Un tagad arī pēc Didier Reinders kungs arī varu, vēlos sacīt dažus vārdus attiecībā uz mūsu pieeju Ekofina padomē. Un arī savu kolēģi vārdā, kuri kopā ar mani piedalījās šajos darbos. Šeit ir četri galvenie punkti. Kā jau to norādīja arī Beļģijas ministrs, kur bija ļoti aktuāli šajā padomē. Arī parlaments ļoti aktīvi piedalījās šajā darbā Viens no lielākajām tēmām, kas, manuprāt, ir struktūrāla rakstura, arī tur es veltīju visu savu enerģiju, tā ir man prioritāte, kopš jūs, eh, kopš februāra mums arī eh, uzticaties attiecībā uz pāraudzību, jo pāraudzība ir absolūti funda, fundamentāls elements, tas ir ietvers, tas ietvers, kur pamazām katru nedēļu uh, skatot katru tirgu, katru spēlētāju, šajā ietverā mēs varēsim arī izveidot uh, um, gūt mācības no krīzes, lai mēs varētu nodrošināt efektīvu un gudru pāraudzību. Uh, lai neviens produkts, neviens tirgus, neviens spēlētājs, neviena teritorija nevarētu izvairīties no viedas pāraudzības un noteikumiem šajā jomā. Arī vēlos teikt ļoti sirsnīgas pateicības vārdus šajā sakarā un arī paust savu uzticību Eiropas parlamentam, lai arī parlaments varētu apstiprināt arī trialogu rezultātus. Liels paldies referentiem! cits pasaules gulām Gaut kungam un arī jā, citiem, kā arī Šaren Bols, kurš arī vedīja ļoti aktīvi šo trialogu, jāteic arī, ka Beļģijas uh, prezidentu Didier Reinders kungs arī ļoti sniedz personīgi ieguldījumu, paužot arī savu labo grību ar visu komandas darbu un arī pateicos Spānijas prezidentūrai un arī Zviedrijas prezidentūrai, kur arī sniedzot ieguldījumu agrāk. Atkārtīgi, dāmas un kungi, ka sākotnējais iemesls, kādēļ esam nākuši klajā ar šo komisijas priekšlikumu par pāraudzību, ir um, arī Žaka Delarojas Jēgunga veiktais darbs pār krīzes mācībām un arī 1. janvārī komisija strādās, lai sagatavotu uh, šo trīs eh, iestāžu izveidi, Eiropas tātad, struktūra par tādiem Eiropas eh, kontrolu torņiem, kas ir nepieciešami šajā pāraudzības darbā. Mēs zinām, ka daļā no jūsu pārstāvētajām Eiropas valstīm daļa no bankām pieder citām valstīm. Tādējādi mums ir darīšana ar finanšu iestādēm, kuras ir pārnacionāla rakstura. Tādējādi tur ir arī novērojami sistēmiski raksturīski. Tādēļ vēlos izmantot šo gadījumu, lai pateiktos prezidentūrai un pateikties arī Eiropas parlamentam un arī referentiem, kur ir veikuši ļoti nopietnu darbu, lai mēs varētu gūt panākumu šai pirmajā etapā, kā to teica Render kungs, lai tagad sāksim arī šo celtniecības darbu. Jūs redzēsiet, ka sākot jau ar nākamo nedēļu, un es nākšu klajā arī ar regulu pār. Uh, atvesinātiem finanšu produktiem un arī par uh, reitinga aģentūrām un citiem aktuāliem jautājumiem. Arī vēl divi punkti, kas attiec uz finanšu sektoru uh, par šiem nodokļiem. Kā to arī teica Beļģijas prezidentūra, nevajadzētu šeit eh, jaukt dažādus jautājumus, pat ja tie visi attiecas uz to, ka finanšu sektors šeit nodrošina finansējumu. Pirmā galvenā doma ir par eh, šīm banku eh, aplikšanu nodokļiem. Jautājums jau ir aizskatīts arī padomē. Šīs debats ir ļoti svarīgs, jo uzklausot dažādas iesaistītās puses, mēs redzam jau kā konkrētāk to īstenot. Mēs sākām šīs debats Madridē Spānijas prezidentūras laikā neformālās padomas laikā, lai mēs varētu paredzēt rīku kastu, lai varētu novērst eh, krīzes banku finanšu sektorā. Proti, novēršana vienmēr maksā lētāk nekā uh, krīzes uh, mazināšana. Tas attiecas uz vīdi, tas attiecas arī uz finanšu krīzi. Vienmēr prevencija maksā lētāk nekā krīzes novēršanas sekas. Nodokļu maksātājiem vairs nevajag būt tiem, kuri maksā. Nē, bankām ir jāmaksā par bankām. Balsoties uz šīm idejām, mēs arī nācām klajā ar elementiem par šo rīku kārbu, tā skaitā arī šo uh, fondu iemaksu fondu. Arī Ferēras kundze šeit ir eh, jūsu vārdā veikus lielu ieguldījumu. Oktobrī es nākšu klajā ar paziņojumu, kur es atbalstīšu arī Ferēras kundzes parlamenta darbu. Oktobrī to darīšu tādēļ, ka arī šajā laikā mēs sāksim ļoti svarīgu procesu, bāzeles procesu. Uh, ar šo kā, par, runājot par kapitālu. Un, kad mēs runājam par banku ieguldījumu vai arī šo prevencijas darbu, kas ir jāveic, jāveic bankām, ir jāapkopo visi šie elementi, lai uh, process būtu efektīvs, lai visi tajā tiktu iesaistīti. Un lai uh, par to uh, no tā neciestu ekonomika. Oktobrī nākšu klajā ar paziņojumu šajā sakarā par uh, turpmāko krīzu, krīžu novēršanu un par banku atbildību un par šo kopīgo fondu. Pie tā mēs strādājam. Vācija ir nākus klajā ar šo ideju, Zviedrija jau to arī darīja. Mēs mēģināsim izveidot koordinētu sistēmu ar uh, tādu kopīgu stumbru novērst sliktu koordināciju, novērst konkurenci un dubultu aplikšanu ar nodokļiem banku iestādēm. Kā teica arī Reinters kungs, debatas ir uzsāktas. Tagad ir arī ļoti sarežģīts debatas pār finanšu pārvedājumu eh, nodokli arī starptautiskā līmenī. Par to runājam arī G20. Nu, ne visi bija optimistiski un entuziasmi pilni par šo finanšu nodokli. Mēs uzskatām, ka tā ir taisnīga ideja, ka finanšu pārvedājumu aplikšana ar nodokli arī eh, efektīvā veidā varētu finansēt arī uh, eh, vienu no globālos izaicinājumus, lai pasauli būtu stabilāka un drošāka. Un šī pasaule varētu būt drošāka tikai tad, ja tā ir taisnīga. Un pašlaik tas tā nav. Mēs redzam arī dažādus, dažādas krīzes, klimata krīzes, pārtiks krīzes, kas skār nu, galvenokārt nabadzīgās valsts. Mēs uzskatām, ka finanšu pārvedēm eh, darījuma aplikšanai nodokli ir taisnīga. Uh, ideja. Par to runājam arī ministru padomē, arī mans kolēģis Semeta nāca klajā arī par pirmo informācijas paziņojumu, balstoties uz ministru padomes darbu. Mēs izstrādāsim jaunu paziņojumu par finanšu nozares aplikšana ar nodokli. Un tas, šis paziņojums tad ir paredzēts oktobrī neatkārtoši Reinders kungs sacīja to arī par šo konverģences stabilitātes programmu, par darbu, ko ir veikusi Eiropas komisija, arī šī darba grupa, šis Eiropas semestra, šī Eiropas semestra ideja, kur ir ļoti svarīgi arī veikt katras dalību valsts budžeta analīzi, tāpat laikā, protams, saglabājot katras valsts suverenitāti, bet lai mums vismaz būtu kopies priekšstats tāda pāraudzība pār to, kas notiek katrā dalība valstī finanšu un ekonomikas eh, jomā. Padomu, protams, arī strādās balstoties uz komisijas ziņojumiem eh, pie šī jautājuma. Pat, ja pusdien laikā, tad ierindēs ja eh, izvē, provocē vairākas diskusijas. Tiecībā uz uh, starptautisko iestādi, kas strādā pie grāmatvedības normām, par to, kā labāk veikt pārvaldību un nodrošināt pāraudzību. Arī norādīja prezidentūrai, ka esmu gatavs, lai nāktu klajā neformālajā septembra padomē ar ziņojumu, kas interesēs arī parlamentu pār transatlantisko regulējumu. G20, protams, ir daudz valsts, kas piedalās, un mēs neesam tikai amerikāņi un eiropieši. Ir arī citi, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem par to, kādā veidā notiek šis pieņemto nosacījumu paralēlisms, kādus nosacījumu noteikumus pieņem um, prezidenta Obamas administrācija un kādi noteikumi tiek pieņemti Eiropā. Tagad es izveidoju tādu salīdzinošo tabulu, lai mēs varētu redzēt, kas pašlaik notiek ASV un ko mēs darām šeit Eiropā. Lai mēs varētu sasniegt vienu un to pašu mērķi, pat ja mūsu uh, līdzekļi atšķiras. Es domāju, šī salīdzinošā tabula būs liederīga ministriem un arī deputātu kungiem. Liels paldies, liels paldies! Un tagad uh, vārds grupu pārstāvjiem. Sākam ar Vartmans Kolas kundzi. Jums divas minūtes. Dank vēl, uh, forsi... Liels paldies, priekšsēdētāji! EPP grupas vārdā es eh, vēlētos paust eh, prieku par to, ka mums ir izdevies vienoties par Eiropas banku uzraudzību. Tas ir ļoti svarīgs punkts un ļoti eh, apsveicam, ka mums ir izdevies to panākt. Pateicoties noteiktai un stingrai komisāra rīcībai un pateicoties Beļģijas eh, prezidentūras darbam, mums ir izdevies panākt lielisku rezultātu. Tas ir labs rezultāts, jo mēs esam spēruši ļoti svarīgu soli cenšoties nostiprināt finanšu uzraudzību Eiropā. Ekofin tika pārunāts jautājums arī par banku, aplikša, banku darījumu aplikšanu ar nodokļiem, jo tieši bankām bija milzīgi ieteikumi šīs krīzes izrausī, izraisīšanā. Uh, Mums ir jādomā par šī jautājuma risināšanu arī G20 ietvaros, bet jāsaka, ka pagaidām tur nav izdevies pavirzīt uz priekšu šo jautājumu. Ja mums izdosies pavirzīties uz priekšu starptautiskajā arēnā pie šī jautājuma risināšanas, tas būs ļoti apsveicami. Bet ja mēs vēlamies to panākt, ir jārīkojas koordinēti. Ir dažas valstis, kas jau šobrīd uzsāk šādu pasākumu ieviešanu. Uh, Tāpēc, komisāra Barņiekungs, es aicinātu jūs izmantot jums piešķirtās iniciatīvas eh, pilnvaras, lai uzsāktu šī, šo te pasākumu koordinēšanu Eiropas līmenī. Jūs varat rēķināties arī ar šī parlamenta atbalstu, ja uzsāksiet šādu iniciatīvu. Runājot par banku pārvedumu aplikšanu ar nodokļiem, es domāju, ka tas ir jautājums, kurā jums ir jāstrādā ļoti smagi, lai, jautājums, lai šim jautājumam tiktu atvēlēta svarīgāka vieta G20 sarunās, lai nebūtu tā, ka Eiropa šajā jautājumā ir vienīgā, kas iet uz priekšu. Mēs vēlamies, lai būtu šāds pārved, šāda pārveduma aplikšana nodokļiem, jo Šādā gadījumā mums izdotos iegūt vēl papildus līdzekļus, kurus mēs varētu izmantot citu vietu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Udo Bulmanam uz pusotru minūti. Padomes priekšsādātāji, mm, komisāri, liels paldies par šo uzraudzību. Um, jūs uh, esat uh, labi ar mums sadarbojušies, tāpēc mēs esam nonākuši pie laba rezultāta. Uh, Tomēr man ir jāsaka, ka mums ir jārunā par jauniem uzdevumiem, jo citās jomās mēs vēl neesam sasnieguši labus rezultātus. Es domāju, regula par uh, riska fondu menedžmentu joprojām nav pavirzījusies uz priekšu, bet tāpēc es aicinu padomi un komisiju kustēties uz priekšu. Ja jūs neko nedarīsiet, mums labas regulas nebūs. Mums būs nepieciešams vienāds likums visiem arī. Uh, paaugstināt riska fondu menedžeriem ir jādomā par Eiropas pilsoņiem, jo pretējā gadījumā mēs uh, rādam trūkumus Eiropiešiem. Mēs nevēlamies uh, arestēt veselu nozari, bet uh, principā, ja melnās āvis iz, izpost, izsaimniekos naudu, tad Eiropas pilsoņi no tā cietīs. Ja jūs uh, nevarat pieņemt labu regulu, tad Eiropa būs, tad Eiropu lobbyisti būs nospiedušos ceļiem, un tas noteiks arī šo diskusiju, kas attiecās uz finanšu darījumu aplikšanu ar nodokli. Es uh, esmu pretējās domās nekā mūsu kolēģi no Tautas partijas. Eiropa gaida atbildes, un es ceru, ka jūs neatgriezīsieties no G20 sanāksmes un teiksiet, diemžēl mums neko neizdevās panākt. Pilnīgi pretēji, mums Eiropā ir aktīvi jārīkojas, un uh, mums ir jāspēr noteikti soļi, kurus mēs arī spērsim. Domājiet par to, risinot, uh, disk, risinot sarunas G20 līmenī. Paldies! Paldies, Bulman kungam! Gulārs kundzei vārds uz pusotru minūti. Paldies, paldies priekšsēdētāji, skundze. Liels paldies arī Eiropas komisijai un Beļģijas prezidentūrai par to, ka tiešām mums palīdzējāt, lai mēs varētu izveidot Eiropas finanšu pāraudzības sistēmu. Un šajā kopējā pateicības eh, koncertā es gribu tomēr uzsvērt to, ka decembrī par laimi Eiropas parlaments norādīja uz to, ka dalība valstis, norādot, ka tās it kā grib atrisināt eh, krīzi, tomēr uh, Tās uh, darīja visu, lai Eiropas iestādes vispār nevarētu rīkoties bez starpvaldību līgumiem. Mēs visu ļoti labi sastrādājāmies, bet, nu, jāsaka, tomēr lietas kā tas ir, bet ir viena arī ļoti pozitīva lieta. Ir eh, šī sistēmie, sistēmiskā riska komiteja izveida arī Mišels Bērņēkungs, runā daudz par eh, šo uzraudzības radaru, bet ir arī šeit uh, uh, galvenais pilots, kas ir Eiropas centrālās banka un tās direktors un Eiropas parlaments vēlas, lai tas saglabājas. Un tad arī paneiropeisko iestāžu pāraudzību, arī runājot par uh, nozeres uh, tekstu izstrādi. Mums ir jāsniedz šīm paneiropeiskām iestādēm nepieciešamā nepieciešamās pilnvars un arī pāraudzība, piemēram, attiecībā uz reitinga aģentūrām. Uh, Bet tas pats attiec arī uz kompensācijas kamerām un arī uz uh, pārobežu grupām. Cīņa pie šī jautājuma bija ļoti vienkārša. Vai nu mums ir iekšējais tirgus, kur ir noteikts regulējums un Eiropas pāraudzība, vai arī mēs vienkārši apmieramies ar tādu vispārīgu koordināciju, uh, kur savā starpā cīnās nacionālās valstis. Liels paldies! Paldies Gulāras kundzei par šo. Uh, par šiem vārdiem, un tagad vārds Gigolda kungam, jums ir 2 minūtes 30. Jā, zunächst mal. Um... Jā, vispirms um, tas uh, Eiropai bija ārkārtīgi svarīgs brīdis, ka mums it kā šķietam ir panācis, izdevies panākt vienošanos par uzraudzību. Lielas paldies Beļģijas prezidentūrai, komisijai, mm, komisāram Barņē un maniem kolēģiem, kas pārstāv dažādas politiskās grupas. Mēs esam spēruši lielu soli uz priekšu un sodījuši me tos meļus, kas saka, ka Eiropā vairs nekas neiet uz priekšu. Pilnīgi pretēji mums ir jāpapildina iekšējais tirgus ar uh, stingriem noteikumiem, kas attiecās uz uh, dalību valstu budžetu uzraudzību. Ekofina ir uh, pieņēmuši svarīgu lēmumu. Paldies uh, um, padomē par to. Tur ir izteikti labi priekšlikumi, un mēs gaidīsim papildu priekšlikumus par makroekonomisko koordināciju, kas ļautu mums stāties pretī krīzai. Bet kas attiecās uz finanšu darījumu aplikšanu ar nodokli, um, mēs, kad mēs runājam šeit ar komisiju, tad mēs šeit saskaramies ar tādu kā kakofoniju. Barņē kungs, piemēram, tādu atbalsta, bet ir cilvēki, kas to noraida. Un uh, es teiktu, ka kolēģijā ir jārunā ar vienu balsi. Nevar teikt, ka š, uh, ne, tā nevar būt, ka Šemetes kungs iesniedz ziņojumu, kurā ir iekļauti apgalvojumi, kurus zinātnieki sen ir atspēkojuši. Piemēram, pētījumā mēs varējām lasīt, ka Eiropas uh, parlaments. Um, Ko, ko veica Eiropas parlaments atspēko šemetas argumentus. Uh, Viņš eh, par savu nostāju ir vairāk kārt kritizēts, un būtībā viņam šodien vajadzētu būt gatavam stāties um, atbildēt šai diskusijām. Ja tā kā mm, tika nolemts, ka viņa pētījumam ir jātiek pārstrādātam, viņam ir tā teikt, viņš netika pārcelts uz otru gadu, tad es ierosinu, lai komisija uh, veidotu iniciatīvu, nevis tikai atkal pētījumu dokumentu. Ar to nav pietiekami. Padomis lēmums pašlaik uh, ir atcelta šī jautājuma skatīšana uz G20 prezidentūras laiku, uh, uz G20 sanāksmes laika prezidentūra būs Spa Francija, Lielbritānija mm, un Spānija. Uh, Jā, par Spāniju mēs zinājām, bet Lielbritānijā pašlaik pie varas ir sociāldemokrāti. Varbūt mums vajadzētu šeit atsaukties uz jūsu pozīcijām un uz Spānijas pozīcijām padomē. Visbeidzot, es gribēju teikt, ka šajā parlamentā es labprāt vēlētos lielāku skaidrību no ETP, kāda tad ir jūsu nostāja. Jūs ļoti kritiski izteicāties par finanšu darījumu aplikšanu ar nodokli, tomēr, uh, citas, uh, tomēr liels vairums ir par šo. Es nezinu, vai jūs runājat visas savas grupas vārdā mums ir jānonāk pie kopēja viedokļa. Pretējā gadījumā pilsoņiem radīsies uh, cīnisks iespējas, um, ka mēs runājam par taupības pasākumiem, bet neapliekam ar kapitālu Eiropas, neapliekam nodokli Eiropas kapitālu. Vārds Vinbārns kundzēs pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos vispirms apsveikt Beļģijas prezidentūru par to, ka tā ir tik lieliski izdevies vienoties, un paldies arī Barņiekungam par tā centieniem banku darbības uzraudzībā. Bet es vēlētos pievēršies vairākiem jautājumiem, par kuriem tika runāts vakar, proti uh, finanšu darījumiem. Uh, Jāsaka, ka šīs nedēļas ekofīna ir gluži vienkārši izvērtējis situāciju tā vietā, lai steidzam pieņemtu jaunus likumus. Uh, Diemžēl eh, šie secinājumi ir gluži vienkārši balstīti uz faktiem un figūriem un fi faktiem un skaitļiem tā vietā, lai runātu par konkrētiem priekšlikumiem. Un tas, ka dažām eh, dalībvalstīm ir izdevies iegūt Tas, ka dažām valstīm varētu iegūt, izdoties iegūt līdz pat 70% vairāk līdzekļu pateicoties šādu darījumu aplikšanai ar nodokļiem, būtu apsveicami, ja mums izdotos to e, ieviest m, mm, Eiropas Savienības e, līmenī. Bet nevajadzētu būt tā, lai tiek aplikti ar papildu slogu mazie un vidējie uzņēmumi un privātu personas. Es ceru, ka mums izdosies aplikt ar nodokļiem bankas, neizjaucot mūsu ekonomisko darbību un uh, Es ceru, ka mums uh, izdosies ieviest, piemēram, tādus priekšlikumus, ar kuriem nāk klavijā starptautiskais valūtas fonds, jo šī ir iespēja uh, nostiprināt dalībvalstu finanses un ļaut dalībvalstīm izmantot savus līdzekļus tā, kā tās vēlas, jo viņas jau šobrīd ir ievērojami novājināts pašreizējās krīzes apstākļos. Paldies, un tagad uh, vārds Portašs kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Ekofin tika nolēmts ieviest Eiropas semestri. Ekofin tika nolēmts, ka būtu jākoordinē Eiropas ekonomiskā politika un tāpat arī eh, darbība budžeta jomā. Te man būtu jautājums, ko jūs domājat par demokrātiju? Jā, es, protams, esmu par rīcības koordinēšanu, bet kas attiecas, piemēram, uz tādiem rādītājiem kā deficīts, es nezinu, vai mums izdosies koordinēt pilnībā savu rīcību. Mums ir jācenšas domāt par jaunu darba vietu radīšanu, un es priecājos par dažiem pasākumiem, kas tiek ieviest, bet šobrīd šķiet, ka tieši Briselē tiek izlēmts, kā dalība valstis nodrošinās to, ka tās izpilda savus pienākumus attiecībā pret pilsoņiem, jo šobrīd tiek apdraudēta Nacionālo parlamentu brīvība rīkoties. Ekofin šobrīd nevienojas tikai un vienīgi par īstermiņa pieeju, bet tā vienojas par ilgāka termiņa vadlīnijām. Un paldies, ka jūs nākat klajā ar tik uh, milzīgiem priešlikumiem, bet es domāju, ka galvenās vadlīnijas izstrādās 27 valstu un valdību vadītāji. Un šo 27 valstu vidū ir piemēram Vācija, kas saka, kas Grieķijai būtu jādara, un otrādi tas nekad nenotiek. Tāpēc mums ir jādomā par dalībvalstu parlamentiem. Un dalībvalstīm mēs nevaram pieļaut to, ka dalībvalstīm tiek atņemta eh, brīvība pieņemt savu budžetu. Paldies! Un paldies, un tagad vārds Hansam Pēteram Mārtinam uz pusotru minūti. Komisārkungs. Es gribēju jums izteikt uh, komplimentu, jo ir pierādījies, ka jūs. Uh, vēlaties to, bet tika, rodas tikai jautājums, vai jūs drīkstat vēlēties. Es jūs no visas sirds aicinu procesā, kurā jūs esat iesaistījies ļoti aktīvi, būt uh, tik uh, caurskatāmam, lai pilsoņi varētu skaidri redzēt, ka uh, kāpēc um, ir notikusi neveiksme, pat ja ir bijusi laba griba. Uh, ja, kad mēs runājam šeit par eh, četriem pīlāriem, es domāju, ka joprojām mēs varam teikt, ka finanšu tirgu uzraudzība ASV joprojām ir stingrāka un efektīvāka nekā tas, ko mēs vēlamies sasniegt Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams skaidrs atbildes par to, kā, šu, kā ēnu bankas eh, vēlas risināt šo problēmu. Mums ir nepieciešams eh, skaidrojums par pašu kapitālu. Uh, ko komisija īsti tur vēlas. Mēs zinām, ka tur daudz ir detaļu, tomēr um, kā tad, um, ko, ko komisija darīs, lai um, uh, netikt uh, pieļauta šo līdzekļu piesavināšanās iespēja. Un uh, kā tad mēs varam ierobežot šādas neveiksmes? Austrijā mums ir kāda banka, kura. Mm, Austrijas bankas situācija ir tāda, ka uh, Tad, ja Austrijas bankām pēkšņi būs jāatmaksā kredīti, tad tas iedzīt parādos uh, uh, Austrija gluži kā Grieķija. Ko Eiropas komisija dara, lai novērstu Austrijai Grieķijas likteni? Paldies, tagad vārds pārējiem runātājiem. Man vispirms gozēs kungam uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, cienījamais komisāri, vispirms, protams, es vēlētos pievienoties tiem, kas jūs apsveic ar veiksmīgiem rezultātiem, kurus izdevies sasniegt uzraudzības jomā, un kā jau kolēģi atgādināja, parlaments arī eh, tajā ir nes savu ārtavu. Mēs nesen pieņēmām četru galveno grupu koordinātoru eh, rezolūciju, kurā bija teikts, ka ir nepieciešams vairāk Eiropas šajā jautājumā. Un jūsu dinamiskā rīcība, komisāra kungs, mums ir eh, ļāvusi pavirzīties uz priekšu. Es, protams, priecājos par šo te programmu, ar kur nāca klajā Barņiekungs, kas attiecas uz uh, finanšu pakāpojumiem. Jāsaka, ļoti labi, ka mums beidzot ir izdevies vienoties par šo jautājumu, jo finanšu jomā viss ir no, no tā, tā, ko mēs darīsim, ir atkarīga pilsoņu uzticēšanās. Pilsoņi, kas no pašiem krīzes sākumiem mums vaicā, ko tad Eiropa dara, kādi ir rezultāti, kādi ir uh, reālie rezultāti, kur mums, mums ir izdevies sasniegt. Un no tā ir atkarīga arī uzticība Eiropai no mūsu starptautisko partneru puses, un te es domāju Amerikas Savienotās valstis. Nesen es tikos ar finanšu aprindu pārstāvjiem, un jāsaka, ka viņi satraucas nedaudz par to, ka Eiropā ir tāda kā juridiskā neskaidrība. Mēs nepārtraukti mainam likumdošanu, mēs ieviešam dažādas pārskatīšanas klauzulas, un tas viss, protams, neveido stingru struktūru un uzbūvi. Es domāju, ka likumdošanas jomā mums vajadzētu būt tā, ka lēmumam ir jābūt um, galīgam, lai nerastos iespējas, ka ik pēc diviem, trim gadiem mēs mainīsim šo likumdošanu. Um, Priekšsēdētā ministra kungs, es zinu, ka šo pēcpusdienu ir paredzēta ļoti svarīga triloga sanāksme, kurā piedalīsies arī Barņē kungs par alternatīvajiem fondiem. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs steidzam panāktu risinājumu šajā jautājumā. Es zinu, cik lielā mērā visa Beļģijas prezidentūra ir apņēmusies un jūs personīgi vienoties turpmāko nedēļu laikā par šo jautājumu, lai nākamreiz, kad jūs mūs informēsiet par ekofinu padomas secinājumiem, jūs varētu mums teikt, ka esat vienojušies par alternatīvajiem fondiem. Tas mums ir ļoti svarīgi un es ceru, ka jums izdosies rast labu pareizo risinājumu. Paldies, Gozes kungam, un tagad vārds Podimats kundzei uz pusotru minūti. Priekšsādātāji, komisāri, viesi, runājot par ekofin lēmumu attiecībā uz um, efektīvu finanšu uzraudzības izveidi, ir uh, spērti svarīgi soļi, uh, lai panāktu kopīgu ekonomisko politiku, kuru mēs cenšamies uh, nodibināt. Uh, Bet uh, nevajadzētu pie tā apstāties, uh, ka mēs pastiprinam finanses disciplīnu un uzraudzību. Mums ir jāizstrādā jauns uh, ekonomikas modelis, lai atbildētu uz Eiropas uh, iedzīvotāju cerībām un nodrošinātu pilnu nodarbinātību. No vienas puses mums ir nepieciešama finanšu disciplīna, no otras puses ir nepieciešams nodrošināt uh, līdzekļus, lai veicinātu darba vietu izaugsmi. Uh, un uh, nodarbinātību. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaskaņo makroekonomiskais līdzsvars starp dalību valstīm, pretējā gadījumā tas novedīs pie sociālām un ekonomiskām atšķirībām. Tomēr mums ir nepieciešams uh, izmaksu taisnīgs um, dalījums un nodoklis uh, finanšu darījumiem šeit varētu kalpot kā katalizators. Eiropas Savienībai būtu uh, jāuzņemas līdera loma, gluži tāpat kā mēs to esam izdarījuši klimata pārmaiņu jomā. Mēs eh, vienpusēji esam uzņēmušies saistības, un tas varētu mums palīdzēt uh, uh, panākt līdzīgu attīstību arī finanšu jomā. Rādikungam vērts minūti. Es vēlos pateikties un atbalstīt komisijas un arī padomas darbu par to, ka tiek nodrošināta adekvēta adekvāts finansējums no finanšu nozares, bet ir vairāki jautājumi. Mēs atbalstām par to, ka tiek iesā, iek, izveidots fonds un koordinācijas stabilā, bet runājot par pārvedājumu nodokli, mēs šeit runājam par daudz sarežģītāku un kompleksāku nodokli. Šī nodokli šim nodoklim būtu jābūt vismaz globālam, lai novērstu jebkādu negodīgumu. Uh, un arī nodokļu, aplikt ar nodokli visus pārvedājumus, tas varētu arī tehniski nebūt iespējams, un mm, uh, tīrgus tas padarītu daudz svārstīgākus. Man ir daži jautājumi par nodokļiem. Jā, mērķis ir radīt uh, ienākumus. Uh, tad kurām būs atbildība par iegūtās naudas pārdalu un izmantošanu un par specifisko nodokļu mērķi, kad mēs zinām vispār, kad pietiekami ir pietiekami. Un galvenais jautājums, kurš tad vāks šo nodokli, kurš saņems to katra dalībās atsevišķi vai Eiropas Savienība kopumā. Ja tā ir Eiropas Savienība, kas ir tālu no pilsoņiem, kā tad mēs varētu novērst nepārtraukti palielinošos nodokļus? Uh, Eh, reālajā pasaulē pietiekami nekad nav pietiekami, kad tiek runāts par eh, politiķu vajadzības pēc papildus naudas. Paldies Rodi kungam un tagad vārds Epinkungam minūte. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Apsveic Reindersa kungu. Es domāju, ka viss notiks ļoti pozitīvi turpmāk, bet eh, šī uh, fiskalitāte varētu radīt eh, problēmas. Ir jādomā, kā tas darbosies. Tas ir gluži tāpat kā ar autobusiem. Katrs grib braukt ar autobusu, bet tie ir dažādos virzienos. Un arī šīs pārvadājuma nodoklis, manuprāt, ir sliktas idejas piemērs. Šeit runājam par Tobinu nodokli. Taču tas. Uh, vienkārši aizpludinās kapitālu. Tā ir galvenā problēma. Ko mēs darīsim ar šī nodokļu ienākumiem? Vai uh, tie, tas būs Eiropas Savienības uh, ienākums vai kā citādāk mēs to definēsim? Un, uh, Varbūt ir arī vēl kāds alternatīvi risinājumi. Es atceros, ko Šulc kungs teica, viņš teica pagājuši, uh, aizvakar, uh, kā viņš vēlas, tad, uh, lai komisija varētu nākt klajā ar konkrētiem pasākumiem par šo finanšu pārvadājumu nodokli. Nē, mēs pilsoņi esam pret šo nodokli, jo galu beigās tas jau būs pilsonis, kurš par to maksās. Un tagad kāras kungam divas minūtes. Uh, komisāra priekšsēdētāja uh, padomes pārstāvi. Man ir uh, daži punkti. Vispirms es uh, gribēju teikt, ka es nožēloju uh, to, ka tik svarīga ekofina sanāksme kā vakardien notiek vienlaikus ar komisāra uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Es biju gaidījis labāku koordināciju. Ja mēs gribam visi vilkt aiz vienas auklas, tad mums ir būtiskākie Eiropas Savienības noteikumi jākoordinē un mums ir jārunā savstarpēji un jāatbalsta. Tomēr eh, mēs redzam, ka vakardien tā nenotika un tas eh, vaināja abus pasākums. Liels paldies eh, prezidentu, prezidentūrai un padomē par to ka mm, viņi strādāja eh, ko koordinācijas, eh, ko veidoja koordinācijas darbu vasarā, pretējā gadījumā tā, eh, mums nekādas progresa nebūtu izdevies panākt, izmantojot tā teikt stingrāku kodienu. Padomei tas izdevās ko, sadarbībā ar parlamentu un komisiju. Treškārt, uh, Jā, es atbalstu par dalību valstu e budžetu eiropeizēšanu. Tomēr mums ir jāņem vērā tas, ka valūtas uh, unijā tas ir nepieciešams, uh, būs uh, sasniedzams tikai tad, ja mēs harmonizēsim nodokļus un citas finanšu mm, jautājumus. Ceturtkārt, es gribēju teikt, ka mums ir nepieciešams uh, izveidot Eiropas valūtas fondu, un tai nav jābūt mucai bez dibana. Padomas priekšsādātā jūs uh, tikko teicāt, ka šī ir bijusi pirmā atklātā diskusija, bet uh, mēs par to runājam jau vairākus gadus. Mēs esam pieņēmuši rezolūcijas, mēs esam pieņēmuši aicinājums G20 par to būtu jārunā, kāds ir uh, šis, uh, kāda būs procentu likme, uh, kas iemaksās šo naudu un kādiem nolūkiem. Un tad, ja jūs būsiet vienojušies par šīm lietām, tad mēs varēsim diskutēt tālāk. Paldies! Obrigada, senhora Presidente. Senhora... Ferēras kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godētais ministrs kungs, godētais komisāra kungs. Šie centieni koordinēt Eiropas semestri, par ko tik runāts vakardien Ekofin sanāksmē, ir ļoti pozitīva lieta, bet tā ir tikai daļa no realitātes. Nepieciešams, lai izaugsma un nodarbinātība tiktu ņemti vērā kā papildus jautājumi, skatot arī stabilitātes un izaugsmas paktu. Mums ir nepieciešams arī raudzīties uz suverēno pārādu jautājumiem un citiem pienākumiem, kādi ir jāizpild dalību valstīm, ka tās strādā kopā um, kopīgā ekonomikas un monetārajā telpā. Uh, Mums nevajadzētu pieturēties pie šīs bīstamās idejas par sankcijām. Es a, tiešām rēķinos ar Barņē kungu viņa pieredzi, lai šeit tiešām varētu rast pareizo vidusceļu. Vēlos pateikties arī visiem par veikto darbu pie a, finanšu pāraudzības. Īpaši paldies arī Barņē kungam, kurš kopā ar parlamentu un arī ar Beļģijas prezidentūru gūpa panākumus, sasniedz ļoti labus rezultātus. Un tas, tas aizstāv Eiropas pilsoņu intereses. Tagad vien trūksta programma, darba kārtība. Mēs varētu izmantot tādu pašu metodi arī no citus programmas punktus, lai gūtu panākums. Un tiešām ceru, ka, kad mēs runāsim par banku krīzi, risināšanu un sistēmisko risku pāraudzību, pārobežu daroju darījumos un bankās mums ir jāraugās arī uz Eiropas dimensiju. Komisija varētu arī par to runāt G20 sanāksmē. Mēs nevēlamies atkāpties no šīs cīņas par nodokļu nemaksāšanu un at Un, ja mēs vēlamies cīnīties pret fiskālajām paradīzēm, nodokļu paradīzēm, un ja lai arī vēlamies, lai bankas maksātu par krīzi, uh, Tam ir jāstrādā visiem kopā. Un tagad Fordas kundzei minūte. Will... Paldies! Paldies! Es uh, apsveicu uh, šos um, panākumus. Es zinu, man kolēģi sacīja, ka nav, esot, uh, bijis, uh, nav bijis viegli panākt vienošanos par. Uh, Uh, uh, vien, um, panākot uh, šādu progresu un vienlaikus paturot nacionālo dalībvalstu atbildību, es ļoti gaidu sadarbību ar kolēģiem, lai mm, no, nodrošinātu to, ka nākotnes satricinājumi mm, neizjauks līdzsvaru. Dalībvalstīm ir jāvienojas par standartiem starptautiski, un tad tie ir jāievieš pašu mājās. Es domāju, ka tas nodrošinās, ka tas um, mēs ievērojam savus uh, starptautiskos pienākumus. Mani kolēģi jau uzsvēra, ka, ka um, tad, kad kolēģi runāja par uh, Eiropas centrālo banku un uh, riskiem, mēs. Um, Man kolēģis pastāstīja, ka finanšu uh, darījuma aplikšana ar nodokli varētu būt uh, katastrofa Eiropai. Mums ir jā, jāturās pie saviem solījumiem un jāklausās uh, to, ko mēs esam apsolījuši. Paldies! Paldies vārds Okanīkundzei uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji, ministra kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Kā jau kolēģi norādīja, Un pirms brīža eh, Žāns Pauls Gozes vai arī vakar runājot par situāciju Eiropas Savienībā, mums ir nepieciešams vairāk Eiropas. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas, lai radītu izaugsmu un darba vietas, lai regulētu tirgus un lai mazinātu atšķirības. Tāda bija uzruna, ar kuru nāca klajā eh, mūsu grupas eh, priekšsēdētājs Žoseps Dols. Es pilnībā piekrītu viņa teiktiem, un es domāju, ka vispēcot dalībās ir sapratušas, ka ekonomikas un budžeta jomā mums ir jābūt ambiciozākiem, ambiciozākiem un jo īpaši atbildīgākiem. Nacionalistiska aizsardzība mūs ved tieši ar galvu mūrī. Mums ir nepieciešams vairāk uzraudzības Eiropas līmenī, un šajā ziņā vienošanās ar padomu par finanšu uh, uzraudzības pakotni, par kur mēs balsosim nākamajā plenārsēdē, ir lieliskas ziņas. Bet vēl bez šīs uzraudzības ir nepieciešama mūsu budžeta un uh, ekonomikas politika koordinācija. Mums ir nepieciešams veidot budžeta un ekonomikas federālismu. Mums izdosies uh, vienoties tad, kad mēs būsim autonomi budžeta jautājumos, bet vienoti ekonomikas politikas jomā. Es domāju, ka šis te jaunais Eiropas semestris, kas parāds, ka dalībās nāks klajā ar savām budžeta stratēģijām, padomē ir apsveicams pasākums. Bet kā jau bieži tas notiek, uh, Eiropā praksē būs lielāka nozīme nekā pašiem dokumentiem. Un es vēlētos, lai šī koordinācija nebūtu tikai uz papīra, bet lai mēs tik tiešām īstenot ekonomikas, rūpniecības un sociālās politikas koordināciju. Es ar nožēlu konstatēju, ka šobrīd dalībvalstu parlamenti un Eiropas parlamenti nav pilnībā iesaistīti šajā koordinācijas procesā. Ministra kungs, kā padomas pārstāvim, es gribētu, jo īpaši jums, kā budžeta uh, iestādes pārstāvim, teikt, ka parlamentam ir jāieņem svarīga loma uh, Eiropas ekonomiskās politikas izstrādāšanu. No tā būs atkarīga šīs politikas likumība un efektivitāte. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Sančes Presedo kungam uz pusotru minūtu. Un es vēlētos jūs aicināt ievērot jums atvēlēto laiku. Priekšsādātāji, es vēlējos pateikties prezidentūrai par vienbalsīgu komisi, kompromisa apstiprināšanu Uh, ņemot vērā to, kas um, tika lemts parlamentā. Uh, Spānijas un Beļģijas prezidentūras uh, laikā mēs pie tā aktīvi strādājam un panāk labu kompromisu, un tādējādi likām pamatus finanšu reformai un uh, lielākai kopienu integrācijai. Ir skaidrs, ka nākamgad mēs gribam dibināt Eiropas valūtas fondu, tomēr saimnieciskā koordinācija ir jānot, ja tā ir jānotiek aktīvāk. Uh, Šajā mm, ekonomikas politikas reformā ir jāiesaista arī parlaments, lai mm, pašlaik mums ir jāizmanto visas izaugsmes iespējas. Mums ir jāpanāk arī saimnieciski un uh, sociāli panākumi. Ir nepieciešama prevencijas un likvidācijas sistēma krīzes gadījumiem. Mēs eh, vēlamies um, paturēt acīs eh, nākamos finanšu reformas eh, mērķus un izvairīties no reformu mm, apstāšanās. Ir nepieciešams par to runāt G20 sanāksmē. Mēs ceram, ka komisija mm, ieviesīs banku nodokli, lai cīnītos pret mm, lai veicinātu tirgu sanāciju, budžetu sanāciju, mums ir jārīkojas globāli, jo pretējā gadījumā mēs neko nesam nepanāksim. Vārds Skinner kungam uz pusotru minūti. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji, ministra kungs, eh, barņiekungs, paldies par jūsu atbalstu uzraudzības pagotnē, jo dažkārt šķiet, ka jūs cenšaties eh, panākt neiespējamu lietu. Visbeidzot, mums ir izdevies to panākt. Uh, Es domāju, ka darbs pie Solvencija 2 eh, būs arī veiksmīgāks pateicoties šim darbam. Tika pieminēti daži pozitīvi aspekti, bet arī daži negatīvi. Es piekrītu, ka mums ir jāpriecājas par to progresu, kas jau ir panākts. Eiropai un ne tikai Eirozonai ir nepieciešama. Um, nepieciešams panākt reāls rezultātus uzraudzības īstenošanā. Es Es domāju, ka mums būtu jāizbeidz šī te um, pašiznīcinošā pieeja un darbība starptautiskajā arēnā ir ļoti svarīga. Eiropas Savienībā ir jāspēlē svarīga loma, veidojot uh, pasaules mēroga standārts. Un problēma ir tāda, ka ja mēs uzskatām, ka izveidojot standārtus tikai Eiropā, mums ar to pietiks, es domāju, ka mēs pieļaujam milzīgu kļūdu. Uh, Tāpēc es apsveicu Barņēkungu teikto par to, ka mums ir nepieciešam, uh, nepieciešams salīdzināt to, kas notiek ASV un Eiropā eh, regulācijas jomā. Uh, Mans birojs jau ir izstrādājis šādu tabulu, un es labprāt uh, dalītos ar jums, komisāra kungs, un ceru, ka jums uh, mans dokuments noderētu. Un visbeidzot, es vēlētos uzzināt, cik tā mēs esam nonākuši, strādājot pie transatlantiskās ekonomikas padomas, pie šī te dialoga, un kur mēs uh, grasāmies nonākt nākotnē. Mūsu priekšā ir problēmas, kuras mēs nevaram atrisināt vieni paši. Paldies, paldies Skinner kungam, un tagad vārds Vang Kong kungam uz pusotru minūti. Cienījamie kolēģi, ECOFIN padome apstiprināja Eiropas semestra principu. Es varu tikai priecāties par šādu te uh, eh, līdzfederālu pieeju, bet uh, koordinēt budžeta politiku ir viena lieta, bet noteikti tās saturu ir cita. Un šajā ziņā izaugsmas un stabilitātes pakta nostiprināšana ir smaga kļūda. Uh, šī te uh, stingrības kūra, kur mēs uzspiežam Eiropā jau šobrīd, liek izjust pirmos uh, rezultātus. Spānija un citas valstis uh, nonāk arvien lielākās grūtībās, un nesen publicētais uh, pētījums liecina par to, ka tas tikai uh, veicina Eiropas izaugsmas stagnāciju. Pavisam drīz, piemēram, arī Vācijā tas tiks izjusts. Nākamajā ekofina padomē ir paredzēti vēl satraucošāk lēmumu pieņemšana, kas attiecas uz budžeta politiku. Es domāju, ka šie priekšlikumi ir bezatbildīgi, jo tas novedīs pie tā, ka uh, dalībvalstīs būs kritika par to, ka līdzekļi tiek piešķirta Eiropas Savienības budžetam. 2,5 miljoni pilsoņi vakar izgāja ielās Francijā, un tas jau parādīja to, pie kā mēs esam nonākuši. Es domāju, ka mums ir uh, padomei un komisijai jāmaina sava taktika. Vai jūs domājat par to, kādu uh, ietekmi tas atstās uz eiroskepticismu, kas jau šobrīd pieaug pilsoņu rindās? Ir jāapzinās, cienījamie kolēģi, ka stabilitātes un izaugsmes pakta nostiprināšana ir nepareizs ekonomisks lēmums un arī nepareizs politiskais lēmums. Paldies! Paldies, un tagad brīvā mikrofona procedūra. Pieteikušies ir Nitras kungs vispirms. Uz minūti, lūdzu. Dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāji. Ar prieku mm, apsveicu panākto kompromisu par finanšu regulējumu Jā, Eiropas tirgum bija nepieciešams e, šāds uzraudzības mehānisms, un es priecājos par to, ka jaunais lēmums paredz e, īpašu lomu Eiropas centrālajai bankai. Mēs varam būt droši, jo Eiropas centrālās bankas pieredze ļauj mums ar optimismu raudzīties nākotnē. Kas attiecas uz Eiropas semestri, tad arī tas ir solis pareizajā virzienā. Mēs šādā veidā reāli koordinējam ekonomisko politiku un ne tikai izdevums Eiropas līmenī. Kas būtu vēl svarīgāk, būtu e, šī te reporting sistēma. Neaizmirsīsim, ka dalībvalstu valdības, kas pieņem lēmumus, apņemas ievērot budžeta uh, deficīta uh, rādītājs, bet tas tomēr nav vienīgais, vienīgā iestāde. Paldies! Paldies, un tagad vārds Kutēs kungam uz vienu minūti. Eh, Dargie kolēģi, eh, ir nepieciešams reformēt ne tikai izaugsmes un um, stabilitātes faktu, bet kopēja ekonomikas modeli. Uh, Tā ir īpaša Eiropas uh, Savienības pazīme, uh, sistēma, kas vairs nav ilgspējīga, lai nodrošinātu, kas tika veidot, lai nodrošinātu sociālo izaugsmu un tā tālāk, bet tā vairs uh, nedarbojas. 10% uh, uh, pilsoņi joprojām ir bez darba un saskaras ar ekonomiskās krīzes sakām. Mums ir uh, jāpārveido ekonomiskās plūsmas Eiropas Savienībā, un uh, makroekonomiska saskaņošana pakla, pašlaik kļūst nepieciešama, jo tā ir ļoti cieši saistīta ar vienoto tirgu un vienoto valūtu. Es apsveicu Ekofin secinājums par makroekonomisko uzraudzību, izveidojot Eiropas sistēmiskā riska komiteju un citas Eiropas iestādes. Es apsveicu arī ideju uzraudzīt Eiropas budžetas Eiropas semestra ietveros. Figureido kundzei vārds uz vienu minūtu. Priekšsādātājs kundze, es domāju, ka vakardienas lēmums ir nepieņemams ja mēs runājam par spekulantiem un to, ka viņiem ir brīvas rokas iegūt milzīgu kapitālu, tad um, Eh, mums pašlaik eh, nav noteikts nodoklis par finanšu darījumiem. Cilvēki to izmantos, eh, izmantojot krīzi kā ieganstu, un tādējādi mēs graujam demokrātijas pamatus. Nacionālās dalību valstis kļūst par Eiropas marionetēm. Uh, Nacionālie budžeti pašlaik uh, tiks saskaņoti iepriekš, uh, tos pārbaudīs Eiropas uh, direktorāts, un jau pašlaik stabilitātes un izaugsmes fakts, pakts ir sasaistījis rokas ar nacionālo politiku veidotājiem. Mums būtu jāskata ekonomiskā politika līguma ietveros, un tas nevarētu uh, Uh, attaisnot to, ka šeit uh, notiek spēles ar Eiropas dalību valstu suverenitāti. Katrai dalību valsti ir tiesības noteikt ekonomisko un sociālo politiku. Un a, uh, mēs redzam, ka pašlaik Eiropa piekāpjas lielajām a, lobbyistu grupām. Mēs protestējam pret šiem pasākumiem un mēs a, uzskatām, ka strādnieku cīņa Eiropā tikai vēl pastiprināsies. Madame, pardon, excusez-moi, Madame Janko Sari. Jānkos arī kundze vienu minūti. Puhemies, kiitos puheenvuorosta. Liels paldies par to, ka jūs man devāt iespēju uzstāties. Pirms dažiem gadiem vēl bija tā, ka Eh, neoliberālisms eh, tika uzskatīts par labu ideju un teikta, ka politika eh, nav vajadzīga, ka tirgi visu atrisinās paši. Tomēr mēs redzam, ka politikai tomēr ir nozīme, jo politiķi pieņem lēmumus, un tāpēc pašlaik ir svarīgi, lai mēs pavirzītos uz priekšu uzraudzības jautājumos. Ir svarīgi uh, Uh, iesniegt arī precīzu budžeta statistiku, lai nevarētu notikt manipulācijas. Tam visam ir jābūt uh, skaidram un caurskatāmam. Es domāju, ka ši, runājot par šo reformu, atklātība ir galvenais jēdziens. Uh, pašlaik mums ir jāatcaucās uz to, ko jau iepriekš teica Šūmaņa kungs. Eiropas Savienība attīstās caur krīzēm. Un es šeit domāju, uh, ka sasniedzot konkrēts rezultāts, mēs palielināsim savu uzticamību. Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofonu procedūru un tagad došu vārdu vispirms Barņēkungam komisijas vārdā un pēc tam padomas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies jums visiem par jūsu komentāriem par šo te kopīgo rezultātu, kur mums izdevies sasniegt uzraudzības jomā. Es vēlētos atgriezties pie vārdu, kur pieminēja Ferēras kundze, Figreidas kundze par pilsoņiem, kurus satrauc viss šīs krīzes - ekonomiskā, finanšu, sociālā un neaizmirsīsim arī par ekoloģisko un pārtikas krīzi, jo tieši pilsoņi jūs ievēl, un mēs esam atbildīgi viņu priekšā, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi viņiem parādīt, ka mēs izdarām secinājumus no notikušās krīzes. To mēs esam izdarījuši uzraudzības jomā, un mēs esam sākuši to darīt arī, un te es domāju par Makartī eh, ziņojumu par atlīdzību. Es domāju, ka strādājot pie katra atsevišķā jautājuma, kas ir satraukuši pilsoņus un eh, politiķus, mēs visi parlaments, padome un komisija cenšamies eh, nākt klajā ar konkrētiem risinājumiem, kas attiec uz um, darījumu aplikšanu ar nodokļiem. Tad te mēs šobrīd analizējam par dažādajām iespējām, par to, kā mēs varētu uh, ieviest uh, šo nodokli. Es gribētu teikt, ka ga gatavoties kā 20 sanāksmē, mēs esam pieņēmuši lēmumu par uh, godīgu uh, politiku šajā jomā. Mēs nāksim uh, klajā ar priekšlikumiem oktobrī, un es jau teicu, ka jums nebūs ilgi jāgaida uz jauniem priekšlikumiem. Jebkurā gadījumā mums ir jāturpina šīs debatas, un Renders kungs noteikti uh, man piekritīs, sakot, ka mums vēl ļoti daudz darāmā pārliecinot partners, pārliecinot 27 dalībvalstu uh, valdības un tāpat arī pārliecinot uh, dažādos reģionus pasaulē. Kā Vortmans Kols kundze teica, Svinbērns kundze un pārējie teica, šai, šim nodoklim būtu jābūt pēc iespējas efektīvākam, un tāpēc mums ir jāpārliecina pēc iespējas vairāk citu reģionu pārstāvi. Runājot par pasaules mērogu pārvaldību, es vēlētos uh, um, teikt Skinner kungam, ka mēs esam sagatavojuši šādu salīdzinošo tabulu starp ASV un Eiropu, bet es domāju, ka mums būtu jādomā arī par citiem reģioniem, tā piemēram Ķīnu, Indiju, Brazīliju, Āfrikas valstis arī, arī, kurām arī ir sava loma un kas izjūt sekas. Es katrā ziņā uzmanīgi un rūpīgi izmantošu visus tos elementus, kas ir mūsu rīcībā. Podimētas kundze, tāpat arī Mārtiņa kungs runāja par to, ka mums nevienmēr ir viens un tās pašas e, metodas un gluži vienkārši tāpēc, ka mūsu ekonomikas atšķiras. Jūs pieminējāt šo te uh, Volker stratēģiju un to, ka uh, dažkārt bankas ir pārāk lielas, lai tās uh, ciestu bankrotu, too big to fail. Es domāju, šajā jomā mums ir nepiec nepieciešama gan iekšēja, gan ārēja uzraudzība un laba pārvaldība, vienlaikus uh, neliekot šķēršus banku darbības diversifikācijai. Protams, ka Eiropas parlamentam ir ļoti svarīga loma spēlējam un mums būtu jādomā arī par kredītu reitingu aģentūru lomu un Eiropas uh, centrālās bankas priekšsēdētam jābūt pirmajam, kas uh, padara jauno Eiropas sistēmas kā riska komiteju par uzticamu iestādi. Uh, Mēs no jūlija atlikām e, šo te balsojumu par dokumentu uz septembri, un es katrā ziņā pateicos jums visiem par jūsu pienesumu, un kā jau Okunīkuns teica, mums ir nepieciešams vairāk Eiropas, bet es tomēr gribētu teikt, mums ir nepieciešams īstenot uzraudzību, regulāciju, mums ir jāizdara secinājumi no notikušās krīzes, mums ir jāveic e, publisko līdzekļu asinizāciju. Es domāju, ka ar to vien nepietiek. Mums ir jāatbalsta ekonomiskais projekts, un to mēs eh, cenšamies darīt, to jau vakar pieminēja Barozo kungs, un to mēs centīsimies darīt arī nākot klajā ar priekšlikumiem rudenī, tā piemēram par Single Market Act un citiem dokumentiem, lai izmantotu šo te vienu, divus procentus izaugsmas, kas šobrīd ir vērojama Eiropā. Un vēl es gribētu atgādināt, ka Olī Rēns un Barozo kungs ir nākuši klajā ar priekšlikumiem, spēcīgiem priekšlikumiem par uzraudzību, kas attiecas uz Eiropas semestru, kur pieminēja vairāki kolēģi. Pavisam skaidrs, jums ir jādod politiskais impuls šai jaunajai politiskās koordinācijas metodei, lai mēs veiktu proaktīvu izvērtēšanu. Vienlaikus, protams, ievērojot dalībvalstu parlamentu, parlamentu neatkarību un suverenitāti. Es priecātos, ja brīdī, kad mēs balsojam par uh, savas valsts budžetu, es tiktu informēts par, arī par to, kas notiek tajā pašā laikā citās valstīs, jo bieži vien mēs vēlamies panākt vienu un to pašu, ievērot vienu to pašu disciplīnu, bet varbūt ar dažādām metodēm. Un jebkurā gadījumā var apliecināt vēlreiz um, komisijas apņēmību šajā jomā un arī to, ka kolēģis Alirens ir gatavs rīkoties. Paldies! Paldies, un tagad vārds uh, padoms vārdā Renders kungam. Eh, Godētāja priekšsēdājas kundze, dāmas un kungi, vēlos pateikties visiem deputātiem, kuri izteicās un kuri uzteica panākto vienošanos pār finanšu pāraudzību. Šis darbs ir veikts kopā ar parlamentu, ar referentiem, ar Eiropas komisiju un, protams, padomi. Es teicu brīdi atpakaļ, ka esam procesa sākumā. Jūs ar to norādīt, ka šī pāraudzībai tiešām ir liela pievienotā vērtība, un tā ir arī pirmā mācība, ko esam guvuši no krīzes. Būs jāizvēlās pēc iespējas objektīvāk uh, cilvēkus, kuri būs atbildīgi par pāraudzību. Un būs arī jāpierāda, ka pāraudzība ir efektīva dažādās jomās. Ja mēs vēlamies, kā to minēja arī vairāki uh, deputāti, ja mēs vēlamies uh, nodrošināt aizvien eiropeiskāku pāraudzību, mums ir jāpierāda šīs uh, sistēmas efektivitāte Eiropas līmenī. Tikai tādā veidā mēs varēsim progresēt. Es atkārtoju, ka iespējams, ka. Uh, Šī ir pirmā iespējams svarīgākā mācība, ko esam guvuši no krīzes, izveidot arhitektūru, un tagad mums ir jādara viss, lai šo arhitektūru mēs stiprinātu un padarītu efektīvu, un lai um, ik pa brīdi mēs varētu um, no norādīt šīs arhitektūras eiropisko raksturu, un arī šo pēcpusdienu mēs strādāsim, kā to notiek Gozes kungs tri, trialogā, runāsim par investīcijas fondu. Es domāju, ka visiem ir jāstrādā, visiem ir jāpieņem šāda pieeja, lai mēs nodrošinātu finanšu pāraudzības efektivitāti. Protams, ka ir vēl arī neatrisināti jautājumi padomē, ir arī debatas parlamentā par vairākiem aspektiem ar investīciju fondu. Taču mums ir jāstrādā pie šīs tēmas kopā ar komisāru Berņē kungu. Mēs vēlamies izstrādāt ļoti blīvu darba grafiku, lai varētu nākt klajā ar jauniem likumprojektiem par fo investīcijas fondu. Mēs e, progresēsim jau pēcpusdienā. Mums ir jānosaka ietvars, Eiropas ietvars, kurš reāli aizsargā pilsoņus un patērētājus attiecībā uz aktivitātēm un produktiem, kādi tiek uh, izstrādāti Eiropas teritorijā un informējot par to, cik tālu ir, nu, ir pavirzījušies darbi par regulējumu un pāraudzību. Arī komisāra kungs norādīja uz to, ka arī neformālajā padomē būs, salī, mēs salīdzināsim, kas notiek arī ar uh, noteikumiem, kā tiek pieņemti uh, ASV. Mēs uh, arī uzaicināsim interesētās puses, lai attiecīgi par to varētu uh, diskutēt. Tas, uh, arī šī mēneša beigās mums būs iespēja apmainīties viedokļiem arī ar Eiropas parlamentu, kur spēlē ļoti lielu lomu darbā pie šī dosjē. Ir jākonstatē, kādu progresu mēs veicam arī um, Atlantijas okeāna otrā pusē. Uh, Otrā lieta par finanšu pārvedājumu aplikšanu ar nodokli. Es varbūt neatgriezīšos pie rezolūcijas fonda jautājumiem, bet ņēkungs nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā jau viņš minēja nākamajā nedēļā. Tuvāko nedēļu laikā vienkārši vēlos pateikt, ka jau desmit gadus ir iepriekšējās Beļģijas prezidentūras laikā es mēģināju eh, par šo nodokli sāk runāt, bet debats neizvērsās Beļģijā mēs bijām viens prāts par šo nodoklu. Tā bija vienīgā vienprātība, kuru mēs panācām šoreiz. Uh, debates tiešām ir uzsāktas par šo finanšu pārvadājumu nodokli. Es, protams, uzklausu arī jūsu vēl nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par uh, šo nodokļu apjomu, par uh, ienākumu izmantošanu tam līdzīgi, bet varbūt sākotnēji dažām dalī, Eiropas Savienības dalību valstīm vajadzētu tiešām atvērties, lai mēs varētu izvērst plašas diskusijas par konkrētiem parametriem. G20 mēs nevēlamies vienkārši nosūtīt šo jautājumu uz G20 sanāksmi, bet mēs gribam vienoties ar partneriem, kuri mūs atbalsta, lai mēs varētu iet vienā virzienā. Vēlos uzsvērt to, ka debatas aktīvi turpināsies. Es domāju, ka Debats jau padziļināti tiks skatīt šajā ekofina sanāksmē, to skatīsim arī neformālajā ekofina sanāksmē mēneša beigās. Vēlos, lai mēs varētu progresēt, tajā pat skaitā arī uz līdzekļu apkopošanu. Mēs negribam ar nodokļu starpniecību atrisināt krīzi. Mēs vēlamies šeit cīnīties pret spekulāciju, bet mēs gribam arī paredzēt papildus finanšu līdzekļus un jau izmantojam uh, šos finanšu līdzekļus um, cīņai pret uh, klimata izmaiņām un uh, lai mazinātu budžeta deficītu un tam līdzīgi, bet es atzīstu, ka mēs vēl esam tālu no kopīgas vienošanās par šo nodoklu un visbeidzot par budžeta konsolidāciju. Eiropas semestrs tas ir tikai viens posms, būs vēl nākamie posmi. Mēs runāsim par sankcijām izvēlētā orientācija ir uh, runāt dalību valsts uh, ar Eirozonas valstīm un tad raudzīties, uh, kā atbilstīgi līgumiem mēs varētu arī paplašināt šo mehānismu uz citām dalību valstīm, kuras nav Eirozonas dalību valstis. Uh, Galvenā ideja, protams, ir doties makroekonomiskās konverģences jomā, budžeta konsultācijas jomā, bet atgādina, ka pakts, kurš mūs saista budžets eh, jomā, ir stabilitāts un izaugsmas pakts, un neaizmirsīsim debatas gan par izaugsmi, gan par nodarbinātību, gan par sociālo vides politiku Eiropā, visas šīs budžeta debates nekoncentrējas tikai un vienīgi uz budžeta līdzsvaru dalību valstīs, bet raudzīties arī uz budžeta kvalitāti, kas ļautu ne tikai nodrošināt līdzsvaru, bet nodrošināt arī izaugsmi, nodarbinātību, sociālo politiku izveidi un aktīvu uzsveru aktīvu uh, līdzdalību cīņā pret klimata izmaiņām. To visu mēs mēģināsim īstenot Beļģijas prezidentu. Tur, protams, ir atvērta un gatava strādāt pie šādiem uh, dažādiem punktiem. Un, kā jau teicu, sāksim jau strādāt arī šo pēcpusdienu arī darbā pie investīcijas fonda. Paldies, ministra kungs! Tādējādi noslēdzām debates. Pateicos visiem deputātiem, kuri izteicās un pārējiem pie nākamā punkta. Un ieteikums otrajam lasījumam, Elsbets Jēgls eh, kungs